Liels paldies! pēc tam, kad viņš bija sēdējis cietumā 27 gadus, eh, ko eh, viņam piespried režīms 1984. gadā. Kā jūs ziniet, Nalsona kungs bija pirmais, kas eh, ieguva Sāharova balvu, kad šī balva tika iedibināta 1988. gadā. Un e, par godu šai 20. gada dienai, kopš Nelsons Mandela atbrīvots no e, cietuma, Jerži Buržeks, e, Eiropas Savienības parlaments teica tā, Nelsons Mandela ir iedvesmas avots un paliks sirdīs un prātos tik daudziem cilvēkiem visā Eiropā, Āfrikā un visā pasaulē. Nelsons Mandela, viņa vārds vienmēr būs saistīts ar cīņu par brīvību, taisnību, eh, tiesiskumu un demokrātiju. Nelsona Mandēli, eh, Mandēlas eh, de, integritāte, demokrātiskā dzīve, cilvēktiesības un samierināšanās politika, kas Eh, novērsa pagātnes eh, naidu. Tas mums ir standarts, ko mēs varam, eh, sekam, varam sekot un no kā iedvesmoties. Nelsona Mandelas nepārtrauktā cīņa un labdarība, lai apkarotu HIV un AIDS, nozīmē, ka šeit joprojām ir cerības stariņš daudziem miljoniem cilvēku visā pasaulē. Pēc 20 gadiem mēs tiešām turpinām Nelsona Mandelas vēsti, ka tas viss ir mūsu rokās. Paldies! Un tagad es došu uh, vārdu uh, Kešmena kungam, uh, kas ir priekšsēdētājs delegācijas sadarbībai ar Dienvidu Āfriku. Paldies! Es izteikšos ļoti īsi, jo eh, parlaments negrib eh, aizskavēties. Bet, kā jūs eh, teicāt, pirms 20 gadiem Nelsons Mandela tika atbrīvots no cietuma. Pēc tam, kad bija tur nosēdējis 27 gadus politisko apsvērumu dēļ. Un līdz ar to tas bija viņa pēdējais nākošais ceļš uz brīvību, un tas pārveidoja uh, Dienvidāfriku un arī visu pasauli. E, līdz ar to mums šodien ir moderna, ja Dienvidā Āfrika, un viņš to izdarīja bez rūgtuma sirdī. Un tas rādīja, ka tas ir valsts vīrs, e, kas ir e, galvas augstuma pārāks par citiem. Viņš ir dzīves piemērs tam ka mēs esam vai nu cietumā, vai arī mūs tas atbrīvo. Un es domāju, ar šo atbrīvošanos viņš atbrīvoja valsti, un arī aparteids eh, tika iesviests vēstures atkrituma kastē, un līdz ar to eh, Dienvidu Āfrikas valsts ir daudz eh, rasu demokrātija. Mēs viņu sveicam.